ziņojumu par klīniskiem izmeklējumiem. Un kā pirmai runātāji dodu vārdu Milvant kundzei. Paldies priekšsēdētāji un gribu pateikties visiem ēnu referentiem par izcilu labo sadarbību Es domāju, ka kopā esam panākuši izcilu labu rezultātu. Gribu pateikties arī Lietuvas prezidentūrai par izcilu paveikto darbu laikā sagatavojot kompromisu, kā arī pateikties komisijai par ļoti labi sagatavoto priekšlikumu un atbalstu diskusijās. Vispirms pastāstīšu, kādēļ es sāku strādāt pie šīs likumdošanas. Pirms eh, trim gadiem es apmeklēju Nottingemā bērnu slimnīcu, kur tiek ārstēti bērni ar ļoti smagām vēža diagnozēm slimībām. Man tika teikts, ka pārāk bieži eh, šādām smagām saslimšanām nav medikamentu, ir jālieto medikamenti, kas eh, nav klīniski tikuši izmēģināti. Retām slimnīcām ļoti bieži, eh, retām saslimšanām ļoti bieži nepietiek. Um, uzkrātās pieredzes, jo ir pārāk eh, maz uh, pacientu. Šī jaunā regula, kas paredz harmonizēt noteikumus Eiropas Savienībā, izveidojot eh, vienu pieteikumu portālu un uh, informācijas apmaiņas sistēmas starp dalībvalstīm, radikāli mainīs šo situāciju. Uh, diemžēl um, um, tas, kurš uz, cilvēks, kurš uzsāka darbu pie e, šiem, mm, e, pie šīs jaunās sistēmas, ir, gājis, ir e, aizgājis no mums, bet es ļoti ceru, ka uh, mums izdosies panākt to, ka visi izmēģinājumi novadīs pie labākiem medikamentiem. Tikai puse no medicīniskajiem izmēģinājumiem eh, tiek iekļauti publiskotos dokumentos, bet es ceru, ka šī situācija mainīsies, medikamenti kļūs iedarbīgāki un eh, mēs varēsim novērst bīstam klīnisko izmēģinājumu atkārtotu eh, piemērošanu, izmantojot pacientus. Un ka mums izdosies izveidot um, publiski pieejamu datu bāzi par klīnisko izmēģinājumu rezultātiem. Uh, tiks uh, šajā portālā uh, augšuplādēti četru izmēģinājumu ziņojumi, un šai informācijai tiks noņemts konfidencialitātes zīmoks. Mums visiem ir jābūt lepniem par to, ka tagad Eiropas Savienība globālā mērogā būs vadošā klīnisko izmeklējumu caurskatāmības jonā, kas noteikti palielinās sabiedrības uzticību zālēm un medikamentiem, bet mums ir jāraugās, lai medicīniskie izmēģinājumi Eiropā Mm, sniegtu atbalstu tūkstošiem pētnieku. Mēs zinām, ka 2007. gadā veiktie klīniskie izmēģinājumi samazinās par 25%. Es ceru, ka šī tendence uh, tiks eh, mazināta un novērsta pilnībā. Uh, samazinot birokrātiju un, un dodot lielāku paļāvību gan medicīnas kompānijām, gan arī zinātniekiem, padarot šos izmēģinājumus mazāk riskantus, vienkāršākus. Bet, protams, šīs likumdošanas galvenais mērķis ir pacientu aizsardzība. Ētikas komitejas vienmēr piedalīsies klīnisko izmēģinājumu novērtēšanā, un tām būs tiesības apturēt šos izmēģinājumus. Mūsu rīcībā ir arī likumdošanas teksts, kas ļauj nodrošināt nodrošinot vajadzīgo aizsardzību mazaizsargātajām grupām. Un cilvēki tiks pienācīgi informēti pirms viņi iesaistīsies klīniskos izmēģinājumos. Bet, protams, mēs gribam iet tālāk. Mēs gribētu redzēt uh, īsākus termiņus rezultātu apstiprināšanai, bet eh, es saprotu, ka mm, ne viss ir iespējams, bet sakoties kompromiss ir tiešām ļoti labs. Gribu vēlreiz pateikties eh, visiem, kas ļāva mums sasniegt šo rezultātu. Paldies! Paldies, Vilmots kundze. Un tagad uh, vārds Bārga kungam, lūdzu. Vien. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es gribu pateikties uh, Vilmotas kundzei referentei un arī ēnu referentiem par um, šo uh, izcilu paveikto darbu un arī sadarbību šī priekšlikuma sagatavošanas gaitā. Protams, tāpat kā referentes gribētu redzēt ambiciozāku rezultātu, bet ņemot vērā esošo situāciju, domāju, esam sasnieguši labu kompromisu rezultātu. Uh, Gribētu atsaukties uz to, ko nu pat pieminēja referenta. Sarunu mm, laikā mēs redzējām, ka šī regula pirmkārt un galvenokārt dos labumu mm, Eiropas Savienības pilsoņiem, pacientiem un ne tikai Eiropas farmācijas uzņēmumiem. Kādēļ? Tādēļ, ka klīniskie izmēģinājumi ir vajadzīgi, lai izstrādātu jaunus medikamentus un uzlabotu esošos klīniskos um, pasākumus un ārstēšanu, izmantojot jau apstiprinātās zāles un medikamentus, it īpaši retu saslimšanu gadījumā. Papildus um, pētniecības un investīciju veicināšanai, piesaistot arī investīcijas no ārpuses, klīniskie izmēģinājumi var dot būtisku ieguldījumu ekonomikas izaugsmē un jaunu darbu vietu radīšanā. Jaunās regulas eh, mērķis ir arī atrisināt situāciju, kad klīnisku izmēģinājumu skaits ir samazinājies par 25%, kamēr vajadzība ir pieaugusi un dubultojusies. Ir nepieciešams rīkoties. Mums ir jāpalielina klīnisko izmēģinājumu skaits un ir jāpanāk lielāks ieguvums pacientiem. Uh, tajā pat laikā samazinot klīnisko izmēģinājumu termiņus un uh, to pacientu skaitu, kas piedalās klīniskajos izmēģinājumos, vienlaicīgi nodrošinot viņu drošību. Es domāju, ka piedāvātais regulas teksts ļauj atrisināt uh, šīs problēmas. Pirmkārt, mēs esam paredzējuši vienkāršotu procedūru, izveidojot Eiropas Savienības vienoto portālu un vienotu dokumentu kopumu, kas ir jāsagatavo, jāizpild un jāiesniedz, piesakot klīnisko izmēģinājumu. Tāpat esam harmonizējuši klīnisko izmēģinājumu novērtēšanu, lai izvairītos no liekas uh, darbības dublēšanās un kavēšanās un tā saucamais klusējum, noklusējuma piekrišanas princips, kas nekaitējot drošībai, dos iespēju uh, eh, MVU sponsoriem un akadēmiķiem uh, izmantot eh, izmēģinājumu rezultātus pēc iespējas ātrāk. Treškārt, vienkāršot uh, atskaitīšanās sistēmu, kas uh, nozīmē to, ka būs jāiesniedz tikai vienu reizi attiecīgā informācija vienā uh, iestādē un nebūs tas jāatkārto pakāpeniski. Tālāk gadījumos, kad kaut kas tiek noraidīts, mainīts vai apstiprināts, tas tiks eh, reģistrēts tikai vienu vietu. Tajā pat laikā klīniskie izmēģinājumi, kas tiek realizēti ārpus Eiropas Savienības, bet ir saistīti ar klīnisko uh, izmēģinājumu rezultātu izmantošanu medikamentu apstiprināšanai Eiropas Savienībā būs jārealizē atbilstoši tām prasībām, uh, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, komisija varēs veikt nepieciešamos kontrols pasākums gan dalību valstīs, gan trešajās valstīs, lai pārliecinātos, ka klīnisko izmēģinājumu normas attiecīgi tiek piemērotas. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, gribētu vēlreiz pasvītrot, cik svarīga ir šī regula, par kuru jūs šodien balsosiet. Tā noteikti veicinās klīniskos pētījumus Eiropas Savienībā un tos cerību rast risinājumu tām situācijām, kas skar uh, slimniekus ar retām saslimšanām. Paldies, paldies komisārkungam. Tālāk es došu vārdu uh, Amālijai Sartorī kundzei, kur ir Rūpniecības, Pētniecības un enerģētikas komitejas priekšsēdētāja. Viņa šķiet nav klāt, tad došu vārdu Antonijai Parvanovs kundzei, lūdzu. Arī viņas nav šeit. Tādā gadījumā došu vārdu Filipam Žuvam. Priekšstādātāja kungs, šis uh, risinājums uh, burtiski izmainīs visu situāciju uh, ar iz, izmē, zāļu izmēģinājumu Eiropā. Nu, tādēļ, ka klīniskie izmēģinājumi būs vienoti visā Eiropā un uh, tas būs viss Eiropas uh, risinājums. Un bez tam visa procedūra būs vienkāršoka, un tas uh, atvieglos uh, darbu gan universitātēm. Borga kungs uh, atgādināja, cik daudzskaitlīgi viņi ir, un viņiem būs tikai viens. Uh, partners, pie kura vērsties, un bez tam procedūras būs daudz īsākas, un tas arī vienkāršo uh, situācija, ar kur saskars pētnieki un akadēmiskā pasaule. Un bez tam eh, šie dokumenti tiks eh, publicēti, ieskaitot arī negatīvos rezultātus. Tas paaugstinās caurskatāmību, veicinās Eiropas pilsoņu uzticību un piektkārt pirmo reizi visā Eiropas līmenī šis eh, pievienotais risks klīniskiem izmēģinājumiem to varēs arī vērtēt un izskatīt, skatot šos eh, dokumentus par klīniskajiem izmēģinājumiem. Tas kopumā pātrinās procedūru, samazinās izmaksas, un Eiropai tas nozīmē lielāku pacientu aizsardzību, pacientiem iespēju ātrāk izmantot jaunas eh, ārstēšanas metodas un mūsu pētniekiem ātrāk efektīvāku darbu, un tas ir arī uh, Tas nāk par labu medikamentu ražotājiem. Paldies! Paldies, Parvānovs kundze ir ieradusies, tādēļ dod viņai vārdu. Paldies priekšsēdētājiem, dārgie kolēģi, komisāri, kungs. Gribētu pateikties Glenisai par paveikto darbu un par to, ka viņa veiksmīgi vadīja komandas darbu, kur darba rezultāts tiešām var darīt mūs visus lēpnus kā ēnu referenti no alt grupas gribētu uzsvērt, ka par spīti tomēr esošajām atšķirībām starp dalību valstīm šī likumdošana ir skaidrs signāls Eiropas pacientiem, pētniekiem, ārstiem un nozarei, ka Eiropas Savienība ir gatava domāt uh, par pētniecības un attīstības nākotni, nodrošinot caurskatāmību, pievilcīgumu. O, tas noteikti ir svarīgs princips manai politiskajai grupai. Man ir prieks redzēt, ka šīs prioritātes atspūkļojas arī galīgajā mm, vienošanās tekstā. Mēs gribam, lai mūsu pacienti varētu baudīt jaunāko zinātnes sasniegumu rezultātus, tajā pat laikā uzturot attiecīgās nozares konkurēt spēju pasaulē un nodrošināt, ka sabiedrības veselības jomā lēmumi tiek pieņemti balstoties uz konkrētiem pierādījumiem, pētījumiem. Gribu vēlreiz pateikties komisijai padomē, gribu pateikties Glenisai par brīnišķīgo vienošanos, kas panāca panākt. Eiropas parlaments šajā gadījumā tiešām ir rīkojies izlēmīgi, izšķirīgi pacientu interesēs, un tādēļ es atbalstu šīs vienošanās panākšanu, un man politiskā grupa šodien eh, balsojumā atbalstīs šo ziņojumu tekstu. Paldies par Vanovs kundzei. Tālāk došu vārdu Žilam Parņo, lūdzu. Priekšstādātā kungs, dargie kolēģi, sākumā gribu teikt paldies Glenisai par paveikto darbu. Viņa ir strādājis kā referenta, un tas bija steidzami, steidzami piedāvāt risinājumus, kas dod iespēju, piemēram, samazināt klīnisko izmeklējumu skaitu nu, vismaz par 25% no 2007. gada. Un tāpat esam konstatējuši arī, ka gan administratīvās izmaksas, eh, gan administrācija kopumā pēdējo gadu laikā ir ārkārtīgi pieaugusi. Un tas eh, noved pie tā, ka eh, pētniecība pārvietojas uz citām valstīm pētnieki un farmaceitiskās laboratorijas teritoriju pārstāvji pārmeta pārāk smagu administratīvo procedūru, tādēļ mēs uh, ļoti atzinīgi vērtējam šo dokumentu, šos priekšlikumus par lielāku caurskatāmību, par cilvēkiem paredzēto zāļu klīniskiem izmēģinājumiem un par izmekl, izmēģinājumu ar rezultātu apstiprinājumu. Šeit ir iestrādāti arī uh, mehānismi, kā aiz aizsargāt uh, personas, kas atrodas um, delikātā situācijā, un arī aizsargāt personas karošas datus. Mēs uh, ceram, ka šis dokuments ātri tiks pieņemts Eiropas parlamentā un citās institūcijās. Tas ir ziņojums par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskiem izmēģinājumiem. Paldies! Nākošā runātāja Augens kundze. Paldies, priekšstādātāji kungs, mēs ļoti veiksmīgi esam sadarbojušies jau četru gadu garumā. Sākumā paldies referentei par ļoti veiksmīgo sadarbību un paldies par to, ka ar farmaceitiskās rūpniecības pārstāvjiem darbojamies uz tādas lielākas caurskatāmības un o, uzticības bāzes. Šis dokuments. O, virza mūs uz priekšu, ļauj arī ekonomēt līdzekļus, jo bieži vien nebija caurskatām situācija ar tām zālēm, kas um, nonāca tirgu. Es negribu daudz runāt par šo atklātību un caurskatāmību. Gribu tikai teikt, ka visa cīņa vēl nav beigusies, un mēs uh, redzam, ka lielie farmaceitiskie uzņēmumi, piemēram, ASV farmaceitiskie uzņēmumi, saka, ka uh, šo dokumentu būtu drīzāk jāatsauc, ka šie noteikumi tos nevajadzētu pieņemt, tas nenāk par labu lielrūpniekiem. Mēs darbojamies budžetiem un pacientiem par labu un arī par labu tai farmaceitiskai rūpniecībai, kas piekrīt ieviest stingras kontrolas un darboties efektīvi. Paldies! Paldies, Aukenis! kundzei, tad tagad Karbinoki kungs. Paldies priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, man tiešām ir uh, liels prieks, ka mēs esam pabeiguši darbu pie viens no svarīgākajām likumdošanas paketēm pēdējos gados. Gribu pateikties visiem par sadarbību un esmu priecīgs, ka mums e, izdevās panākt vienošanos ar padomu. Šis ir ļoti ambiciozs parlamenta priekšlikums. Tas ir saīsināt termiņu medicīnisko produktu apstiprināšanai un reģistrēšanai un cerēsim, ka šīs 140 dienu termiņš nevienmēr tiks e, um, iz, iz, izmantot simtprocentīgi. Tāpat e, man ir prieks, ka mēs esam ieviesuši tā saucamās noklusētās piekrišanas principu. Es domāju, ka apstiprināšanas process būtiski ir vienkāršots, kas dod iespēju medicīnas pētījumiem atgriezties Eiropā. Esmu pārliecināts, ka Eiropas sabiedrība augstu novērtēs piedāvātā procesa caurskatāmību un ka viņi varēs izmantot informācija, ko dod šāda sistēma. Tāpat domāju, ka jaunā pieeja um, dos labumu farmācijas nozarei. Um, paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu Susai Aldiskundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms apsveikt referenti Glenis Vilmats kundzi un pārējos ēnu referentus, jo man šķiet mūsu sadarbība pie šī dokumentu bija ļoti veiksmīga. Mēs bijām atklāti godīgi viens pret otru un mums izdevās panākt rezultātu, kas tiešām ir labs un visiem pieņemams. Uh, Tādēļ domāju, visiem būtu jābalso par. Komisāru Borg, man ir jums jautājums un arī komentārs. Es īsti nezinu, kā to noformulēt, bet man šķiet, ka jūs visai drosmīgi paudāt um, tās atziņas uh, debašu sākumā. Man šķiet, ka Ja pacienti ir labāk aizsargāti nekā farmācijas nozare, pateicoties uh, Eiropas parlamentam, tad man šķiet, ka jūsu nostāju tomēr uh, noteica ražotāju vēlmes. Mēs gribam garantēt pacientu tiesības caurskatāmību un nodrošināt arī pacientu drošumu, visu to cilvēku drošumu, kur ir iesaistīti klīniskajos izmēģinājumos. Mums vajadzētu skatīt šo jautājumu nevis no konkurences perspektīvas, bet no kompetences perspektīvas. Paldies tālāk, Morganti. Odīkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Diemžēl joprojām ir daudz saslimšanas, eh, kuru ārstēšanai mums nav e-, iedarbīgu un efektīvu medikamentu un kam e, ir nepieciešami klīniskie izmēģinājumi. Mums nevajadzētu aizmirst, ka te iet runa par slimiem cilvēkiem, e, kuri cieš, un ļoti bieži viņiem ir tikai viena cerība - cerība uz jauniem medikamentiem, uz e, jauniem farmācijas produktiem, cerība uz to, ka šī medikamenta būs iedarbīgi. Itālijā ir daudzas ģimenes, kuras gaida uz šo jaunāko medicīnu zinātnīsko sasniegumu uh, izmantošanas iespējām. Es esmu uzklausījis daudzus pacientus, daudzus cilvēkus, un man ir skaidrs priekšstats par to, kāda ir situācija. Es domāju, ka uh, mēs ar šo likumdošanu dodam ļoti svarīgu lietus cilvēkiem, slimiem cilvēkiem. Tā ir cerība, cerība, paļāvība. Es ļoti ceru, ka eksperti pati tī, pirms eh, izdarīs secinājumus par klīnisko izmēģinājumu rezultātiem, tiksies ar pacientiem un viņu ģimenēm. Paldies, paldies Morgantī kungam. Un tagad nākamie runātāji, pirmais Līzes kungs, pusotra minūte lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Šodien mēs tiešām varam būt lepni. Šis ir konkrēts progress eh, pacientiem Eiropas Savienībā ko mēs šeit kopīgi esam sasnieguši. Daudzi pētnieki, zinātnieki, ārsti un arī daudz pacienti gadiem ilgi ir gaidījuši, kamēr mēs nojauksim uh, birokrātiskos šķēršļus pārobežu klīniskiem izmēģinājumiem Eiropas Savienībā jo tikai tādējādi uh, ir iespējami labi pētījumi, izmēģinājumi. Tas īpaši attiecas uz uh, struktūrām, kuras ir neatkarīgas no zāļu ražotājiem. Piemēram, manā valstī tā ir, tas ir Vācijas vēža fonds, uh, jo viņi negrib savus ierobežotos līdzekļus tērēt birokrātijai, bet ieguldīt pētījumos. Apsveicu Glenisu Vilmotu un visus pārējos. Mums ir izdevies panākt lielāku caurskatāmīgu uh, vairs nebūs tā, ka eh, klientsko izmēģinājumu negatīvos rezultātus varēs noslēpt. Vienlaiks mums ir izdevies eh, saglabāt tos striktos ētiskos standārts, kas mums bija līdz šajā direktīvā. Šajā jautājumā mēs labojam komisijas priekšlikumu, jo īpaši paldies Borga kungam, ka viņš eh, um, Eh, šeit sekoja mūsu aicinājumiem, jo viņš nebija sākotnējais priekšlikuma iesniedzējs. Paldies visiem, kas šeit līdzdarbojās, paldies padoms prezidentūrai, eh, referentei, ēnu referentiem. Manuprāt, rezultāts ir tiešām labs, un es ceru, ka tūlīt balsojumā liels vairākums to atbalstīs. Paldies! Paldies, Līzes kungs. Tagad uh, brīvā mikrofona procedūra pirmā klāsas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Kliniskie izmēģinājumi ir neaizvietojami medicīnas pētījumos, lai rastu labākas terapijas metodas un medikamentus jo īpaši uh, blaknes var konstatēt pirms zāles nonāk tirgū tādējādi bet klīniski izmēģinājumi līdz ar to ir arī ļoti delikāts jautājums. Šeit ir runā par caurskatāmību, par ētiskiem jautājumiem, par riska grupu aizsardzību, nepilngadīgo aizsardzību, grūtnieču aizsardzību. Eiropas pieeja klīniskajiem izmēģinājumiem ir absolūti nepieciešama. Lielākoties uh, uh pētījumi tiek veikti divās vai vairākās dalībvalstīs, un uh, līdzinējā direktīva bija tāda, kurā bija trūkumi un netika vienādi īstenot visās dalībvalstīs. Ar šo regulu mums izdodas samazināt administratīvo slogu un šķēršļus. Kompromiss ņem vērā visu iesaistīto pušu uh, vajadzības. Bez ētikas komisijas priekšrišanas vairs nevarēs veikt klīniskos izmēģinājumus. Un šī te uh, ētikas komiteja loma Tās izmaiņas ir ļoti svarīgas šajā projektā. Paldies referentei un visiem ēnu referentiem par lielisko darbu un ceru, ka rīt būs labs balsojums. Paldies, Klāsas kundze. Tagad, kur eh, iedi Kampoš kungs, lūdzu? Paldies, priekšsādātāji. Gribēju norādīt uz to, ka man tas tiešām e, šķiet e, žēl, ka netiks pieņemti e, noteikumi, kas dotu iespēju veikt salīdzinošus klīniskos izmēģinājumus, tādējādi būtu bijis iespējams labāk novērtēt jaunas zāles, bet ir tomēr uh, daudzi sasniegumi. Uh, ir um, iespējams būs veikts uh, ietaupījums, tad vienotā šī te uh, reģistrācijas vieta, atbildīgās iestādes. Uh, tad būs skaidri pieejamas uh, zāļu ražotājiem, un arī ētikas komiteja loma ir uzsvērta, un būs arī caurskatāmība nodrošināta pētījuma rezultātos. Es domāju, ka ziņojuma, parlamenta ziņojums būtiski uzlabo komisijas priekšlikumu. Paldies Glenisai Vilmotai par šo ziņojumu. Paldies tagad Tomašičs kundze. Lūdzu. Hvala vam lijepa. Podržavam prijedlog uredbe, iako ima određeni ned... Paldies, priekšsēdā kungs. Atbalstu šo risinājumu, lai arī ir daži tādi jautājumi, kuros, man liekas, būtu nepieciešams izmaiņas. Bet, nu, katrā gadījumā uh, izmantot uh, interneta uh, portālus. Uh, tas ir kas um, ļoti veiksmīgs kā priekšlikums, lai samazinātu administratīvo slogu. Mūsu rūpes par pacientiem, tas ir tas visbūtiskākais. Tam ir jābūt mūsu uzmanības uh, degpunktā slimnieku un arī pacientu intereses eh, un viņu eh, iespējas izmantot jaunas zāles, jaunas zāles, kas ir klīniski izmēģinātas, eh, ir ļoti nozīmīgs, bet nevaru piekrist, piemēram, jautājumam, mm, ka netiek publicēts uh, dati par um, netik veiksmīgu uh, izmantojumu vai kaitējumiem. Man liekas, ka tādā veidā tas apdraudētu šiem izmēģinājumiem, kas ir ne tikai ļoti dārgi, bet arī tas uh, nākotnē nenāk par labu pacientiem. Paldies! Paldies! Tagad nākošā runātāja patrau Neveškundze. Paldies, priekšstādātāja kungs. Sākumā gribu teikt paldies uh, referentei. Gribu teikt paldies arī ēnu uh, referentiem par izcilu paveikto darbu. Parlamenta uh, ziņojums būtiski uzlabo sākotnējo tekstu. Dažas daļas komisijas tekstā, piemēram, par izmaksu ekonomiju, procedūras pātrināšanu un vispārējo uh, ražošanu, kā arī zinātniskās pētniecības veicināšanu, par šiem jautājumiem jau tika runāts uh, izsmeļoši. Ļoti nozīmīgi ir uh, tas, ka bija trūkumi ētiskajās. Uh, Uh, prasībās, kas pēc 2001. gada vēl tika diskutēts komisijas priekšlikumā, tas nemaz nebija ietverts. Uh, parlaments ir labojis šo situāciju un es gribētu lūgt, lai nākotnē šiem aspektiem tiktu piešķirta pienākošā loma. Lai arī, protams, ir jāatzīst, ka zinātniskai pētniecībai jātiek, uh, jā, tā jāveicina. Paldies! Paldies, un brīvā mikrofona a, a, procedūras noslēgumā kolēģe Vorca. Novi liekovi i metode liječenja spašavaju život. Paldies, priekšsādātāja kungs. Jaunie medikamenti un jaunas ārstēšanas metodas var glābt dzīvības. Bet pirms a, to pielietošanas notiek klīniskie izmēģinājumi Un dalībvalstīs eh, noteikumi ir atšķirīgi šiem izmēģinājumiem. No 2007. līdz 2011. gadam bija nopietnas izmaiņas um, regulējumā. Šīs izmaiņas skar eh, gan eh, pacients, gan arī ārstus un ārstniecību kopumā. Ir jāturpina klīniskie izmēģinājumi, bet ir jāaizstāv klientu intereses un klientu drošība. Šī ir uh, sarkanā līnija, kurai, kur nedrīkst pārkāpt. Bez tam ir nepieciešama informācija, ja izmeklējumi nav bijuši, izmēģinājumi nav bijuši veiksmīgi. Šādā veidā var virzieties uz uh, priekšu. Es atzinīgi vērtēju paveikto darbu. Paldies! Paldies, līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir noslēgta. Tagad dodu vārdu komisāram Borgkungam. Paldies, priekšsādātāji! Gribu pateikties visiem, kur piedalījās šajās debatēs un gribētu vēlreiz pateikties referentei un ānu referentiem par uh, intensīvo darbu pie šīs ļoti svarīgās regulas, kas noteikti veicinās klīniskos pētījumus Eiropā, tajā pat laikā nodrošinot labāko aizsardzību pacientiem. Kad priekšlikums ir labs un to vēl vairāk uzlabo parlaments, tas nenozīmē, ka oriģinālais priekšlikums ir bijis slikts. Ne, Nē, tas ir vienkārši process, ar kur, ar, kur palīdzību labs priekšlikums kļūst vēl labāks. Un es negribu mazgāt rokas nevainībā un norobežoties no kritikas, kas izskanēja komisijas virzienā, sakot, ka es nebiju komisārs tad, kad eh, darbs pie šī priekšlikuma sākās. Bet tā kā šī ir regula, tad komisija nevēlējās uh, uzspiest jebkādu ētikas komiteju struktūru visām dalībvalstīm, jo dažādās dalībvalstīs tradīcijas ir atšķirīgas, bet mm, kad eh, vairāk deputāti un arī ministri pie manis vērsās ar šo jautājumu, es eh, aicināju uzlabot šo tekstu, eh, atsaucoties uz ētikas komitejām, jo es noteikti nebiju gatavs svītrot ētikas jautājumu no šī priekšlikuma. Tātad. Šī situācija nenozīmē, ka komisija sagatavoto regulas projektu noteica tikai farmācijas nozars intereses, jo mēs jau sākumā paredzējām arī pacientu obligātu iesaistīšanu klīnisko izmēģinājumu rezultātu novērtēšanā. Tas bija arī oriģinālajā priekšlikumā, un pēc tam, man šķiet, padome trialoga laikā svītroja e, šo atsauci pārstāvot dalībvalstī interesi. Tajā pat laikā gribu atgādināt, ka komisijas sākotnējā priekšlikumā tika pārredzēts um, e, e, bezmaksas apstiprināšanas režīms, bet, kā es teicu, politika ir iespēja māksla, un kompromisa vārdā mums nācās atsaukt šo priekšlikumu. Es to saku tikai tādēļ, lai aizstāvētu komisijas sākotnējo priekšlikumu, kas, protams, teksta galīgajā versijā ir vēl vairāk pilnveidots un uzlabots. Un man ir tiešām prieks, ka mēs panācām vienošanos pirmajā lasīmā par šo ļoti svarīgo priekšlikumu, kas noteikti uh, padarīs vieglāk klīnisko izmēģinājumu pētījumu veikšanu Eiropā, nevis ārpus tās robežām, un tas noteikti dos labumu zinātnē, pētniecībai, kā arī Eiropas pacientiem. Paldies! Mm. Paldies, komisāra kungs, un tagad eh, noslēgumā, debešu noslēgumā vārds eh, vēlreiz referentai Vilmats kundzei lūdzu. Thank, thanks very much. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu pateikties visiem runātājiem, kur piedalījās šajās debatēs, un kā jau komisārs Borgs norādīja, mūsu galvenais uh, Eh, mērķis ir eh, aizsargāt pacientu. Šī regula dod atbildes uz daudziem jautājumiem - samazināt birokrātiju ar vienotu portālu, pārobežu izmēģinājumiem ir nepieciešams tikai viens pieteikums, vairāk pieteikumu vietā. Tas noteikti padara procesu ātrāku un efektīvāku. Tas piedāvās jaunākus, labākus medikamentus tirgu pēc iespējas ātrāk. Mēs esam paredzējuši arī lielāku pārskatāmību un caurskatāmību. Eh, visi ziņojumi par klīniskajiem pētījumiem tiks publicēti arī tie, kas attiecās uz neveiksmīgiem izmēģinājumiem. Tas ir ļoti labi. Tas ir labi gan zinātnēji, gan pacientu drošībai, gan arī veicinās sabiedrības uzticību. Es gribu uh, parunāt par atbalstu, ko saņēmām no visiem. Es neatceros, ka strādājot pie jebkāda likumdošanas akta šajā parlamentā, es būtu sastapusies ar tik lielu atbalstu un labo gribu. Mēs saņēmām atbalstu gan no komisijas, gan no padomes, gan arī NV sekretariāta. Domāju, ka esam panākuši ļoti labu rezultātu, strādājot apņēmības garā, um, sadarbības gaisotnē, un es gribētu, lai visu likumdošanu varētu sagatavot tieši šādā atmosfērā. Paldies! Liels paldies, Vilmots kundze! Līdz ar to šīs debats ir noslēgtas. Balsojums notiks šodien sešos vakarā. Nākamais darbkārtības punkts ir kopējās debats par elektronisko saziņu. Tur ir runa par eh, Delkastījo Vera kundzes ziņojumu par uh, Eiropas vienoto tirgu elektroniskajā komunikācijā un Hercogu ziņojumu par pasākumiem.